Labrīt, vai varam sākt tad ar darba kārtības apstiprināšanu? Viss kā apstiprina piekrīt, paldies. Tālāk paziņojums. Sākot, nākošajā pirmdien, septiņos mums būs arī sanāksme Strasbūrā. Esam panākuši šādu iespēju. Tātad tās būs diskusijas ar ASV kongresa delegāciju par vairākiem aktuāliem jautājumiem piemēram, Sīriju, Irānu un citiem jautājumiem. Manuprāt, tas būs tiešām laba iespēja. Un pēc tam sekos arī tāda īsa pieņemšana. Un iespējams, ka arī pie mums ieskries augstā, augstā pārstāve ārlietās. Es būtu priecīgs, ja jūs tad izmantot šo iespēju piedalītos diskusijās. Vēl arī paziņojums, ka Romero Lopes kundzes atzinuma termiņš ir noteikts 18. jūnijas pusdienlaiks, tas ir iesniegumu iesniegšanas termiņš. Nu, bet teiksim, varbūt vakars drīzāk, jo tas, jā, tā ir pirmdiena. Nu, visi, protams, darbinieki jau ir uz vietas, bet tā, ka deputāti paši ielido tikai no rīta pirmdien, tad lai būtu pirmdienas vakars. Tātad vakars 18 līdz 18.00 nu, nu, lūdzu iesniegt grozījums. Tālāk par iepriekšējās sēdes protokolu. Un šodien mēs varam runāt par to, kāds būs mūsu protokols attiecībā uz Izraēlu. Te mēs esam arī veidojuši jaunu kompromisu. Tas, protams, šobrīd vēl ir tapšanā. Un došu vārdu arī vēlāk Kaisers kundzei, lai viņa pastāsta, kas tad ir aktuālā situācija, jo iepriekšējā ārlietu komitejā mēs nolēmām, ka attiecībā uz Izraēlu šo jautājumu mēs atliksim balsošanu uz vēlāku laiku, tas ir uz jūniju. Un īpaši, ka mēs runājam tad par teritoriju jautājumu. Un, attiecīgi, tad um, priekšsēdētājs nosūtīja vēstuli um, komisijai un ārējās darbības dienestam, precīzi norādot, kādi jautājumi ir jāsakārto, iesaistot juridisko dienestu lai skaidri noteiktu, ka attiecīgi mēs nevaram spērt tālākus soļus. Komisija norāda, ka, protams, te jāsagaida 7. jūnijas komisijas kopējā kolēģijas sanāksme un jāsagatavo arī juridiskā dienas atzinums, lai varētu tālāk attiecīgi rīkoties. Dekaizers kundze ir sagatavojis kompromisu tekstu kopā ar politisko grupu deputātiem par aktuālo situāciju. Iespējams, ka Ņemot vērā arī mūsu priekšlikumus apkopot šajā vēstulē, šo tām tālāk varēsim virzīt uz plenārsesiju, tātad Inte to darīs, un mēs varētu droši vien tad pievienoties. Bet jāatzīst, ka mēs ļoti neapmierināts ar komisijas attieksmi, viņu noteikto uh, laika grafiku neievērošanu, lai gan mēs no nu paša sākuma skaidri norādījām, ka mums ir ļoti saistoši un saspringti šie termiņi, bet nu, viņi kārtējo reizi ir novilcinājuši lietas. Un, un mm, iespējams, ka tur, protams, ir kaut kādi arī politiski vēl iemesli, kurus es te neapspriedīšu publiski, bet komisija šī attieksme skaidri bijusi tāda novilcinoša. Nu, es domāju, ka tomēr nākošais atsevišķas lietas kārtot labāk. Komisijai ir jāzina, ka viņi nevar šādi rīkoties. Dekāzers kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā kungs. Kā jūs pareizi teicāt, Kopš pēdējās afet komitejas sēdes, kad apspriedām šo tēmu, komisijā lietas ir virzījušās uz priekšu. To mēs redzam, jo šobrīd mums, mums priekšā ir kompromiss. Šis kompromiss, protams, neapmierina nevienu no politiskām grupām, ieskaitot arī manējo, taču tas ir tāds kompromiss, ar ko mēs varam sadzīvot. Un tas arī ieviesīs šajā ļoti delikātajā tēmā vai tai pienākošos nopietnību. Tādēļ es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem. Īpaši gribētu pateikties jums, priekšsēdētāja kungs, par to, ka jūs uzklausījāt mūs, kad apspriedām šo problēmu. Lielas paldies arī Sala Frankas kungam, kolēģim, kurš bija tāds kā vidutājs. Šodien šis kompromiss, manuprāt, ir nevien pieņemams mūsu komitejai, bet es esmu pārliecināta, ka tas ir pieņemams arī INTA komitejai, kas pārņems no mums šo stafeti. Un tādēļ es gribētu aicināt kolēģus sniegt pozitīvu atzinumu šim kompromisam un visam ziņojumam kopumā. Tagad nolasīšu šo kompromisu. Ārlietu komiteja aicina Starptautiskās tirdzniecības komiteju, kas ir atbildīgā komiteja, sniegt atbalstu un piekrišanu šo te piekrišanu protokolam, ņemot vērā to, ka juridiskie apstākļi, kas pieminēti vēstulē, ko AFET komitejas priekšsēdētājs Elmārs Broks nosūtīja komisāram Karlam de Guhtam, ir, ka šie priekšnoteikumi tiek izpildīti. Pielikumā mēs pievienojam Broka kunga vēstuli, ko viņš ir nosūtījis tirdzniecības komisāram Karlam de Guhtam. Šajā vēstulē ir trīs svarīgas lietas. Tajā teikts, ka AFET priekšsēdētājs pieprasa garantijas, juridiski saistošas garantijas attiecībā uz teritoriālo atbildību, kā tas parādās protokola 9. pantā. Tāpat arī Broka kungs pieprasa, lai neviens ražotais rūpnieciskais produkts, kas ir ražots Izraēlas apmetnēs, rietumu krastā un Jeruzalemes austrumu daļā nevar tikt certificēts saskaņā ar šī protokola prasībām, un tāpat arī Broka kungs pieprasa, lai preces, kas ir ražotas okupētajās teritorijā, teritorijās, izņemot Izraēlas apmetnes, lai pret šīm precēm izturētos tieši tāpat kā pret visiem citiem, pret visām citām precēm šī protokola ietvaros. Tāda tā tad ir šī vēstule. Tagad Intas uzdevums ir prasīt paskaidrojums par šiem punktiem, par šiem priekšnoteikumiem, vai tie tiek izpildīti vai nē. Jo saskaņā ar šiem, šīm prasībām mēs rīkojamies saskaņā ar li, līgumos noteikto mandātu. Vēl papildinājumā, lai šī informācija būtu pilnīga, es varu pateikt, ka visu šo juridisku saistošo mehānismu ieviešana var notikt protokola īstenošanas laikā. Tam nav nepieciešams papildus sarunas ar Izraels partneriem un nav jāsāk debatas par pašu protokolu. Gribu atgādināt, ka Šobrīd šajā protokolā runa ir par farmācijas precēm. Tas ir tieši šīs te medikamentu sektors, kas parādās kā pielikums šim protokolam, taču tas ir pirmais solis, tas paver durvis arī citu sektoru precēm, kur parlamenta viedoklis vairs netiks prasīts. Šie noteikumi, ko izvirzām, juridiski saistošie mehānismi, tiks attiecināt arī uz citu sektoru precēm. Izrēlai nav pienākums paziņot, ka ko, apmetnēs ražotie produkti tiek ražot viņas teritorijā. Taču te ir jautājums par certifikācijām. Tātad šie te apmetnēs ražotie produkti nevar tikt certificēti no Eiropas Savienības viedokļa. Tas tātad ir šis kompromiss, par kur esam vienojušies, ko esam pieņēmuši Mūsuprāt, tas saskan ar mūsu eiropeisko nostāju pret situāciju reģionā, un mēs arī respektējam abu iesaistīto pušu uh, jūtīgos jautājumus. Gribu aicināt nobalsot par šādu nostāju un domājam, ka tirdzniecība ar Izraelu ir jāveido saskaņā ar mūsu nostādnēm uh, pret š, šīm te divu valstu izveidošanu, ievērot 67. gadu robežas. Es tiešām aicinu jūs atbalstīt šo kompromisu, tā panākšana bija ārkārtīgi sarežģīta, ārkārtīgi grūta, taču vēlreiz uzsvēršu, ka uzskatu, ka risinājums ir pieņemams un tas liecina par mūsu komitejas briedumu. Paldies! Tanok. Tanok, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es gan jūs norādīju, mana politiskā grupa neatbalstīs šo kompromisu, jo tā ir iepriekšējā šāda, nu, mūsu politika, ko mēs neatbalstam vairs. Te, nu, ir skaidrs, ka noteikti tādi augstākie mērķi, protams, ir kā lai vajadzētu panākt piekrišanu un tam līdzīgi, bet galu galā tas viss ir saistīts visam citām lietām. Tātad jautājums, kas ir par tehniskā certificēšanu un dažādu veidā lielajām precēm, kas īstenībā tiek sajaukts kopā ar um, tuvaustrumu politiku un uzbrukumiem Izrēlē no visām pusēm. Līdz ar to mēs esam absolūti pret šādu loku. Īstenībā, nu, tur iz, Izrēlē vairs netiek ražots šāda veida zāles un medicīnas produkti. Galu galā es uzskatu, ka tas līdz ļoti nepamatot, tā kam visam bija jābūt īstenībā skaidri sakārtotam vienkārši tehniski jautājumu par eh, medicīnas produktiem, bet tagad te tieks viss sajaukts ar vēl teritoriāliem jautājumiem, kas ir absolūti nepieņemami. Tātad uzskatāms pieprasīt, lai Izrēlai vajadzētu arī vēlreiz kaut kādā veidā certificēt savus arī produktus un pateikt, ka viņi ir labi arī, piemēram, apvienotās karstas vai citu valstu iedzīvotājiem. Nu, kas eh, nav vispār uh, pamatot. Tā kā mēs kādā ziņā balsosim pret šo kompromisu, un galu galā tad nozīmē, ka šis priekšums izgāzīsies, un galu galā vajadzēs visu atrisināt pieņemamā veidā. Paldies! Kāpēc jūs sakat Eiropiešu un Britu patērētāju, vai tad Britu patērētāji nav Eiropiešu patērētāji? Es pat kaut kā nesapratu. Nu, Briti droši vien teikt, ka nav jā, Eiropieši, bet, nu, es tā nesaku. Nu, labi, bet tas arī jautājums par to, kā jūs to sakat, sakat juridiskā pašsaprotamība. Arī tas ir tas pats. Marietta, lūdzu. Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποδέχεται... Paldies, priekšsēdētāji. Man politiskā grupa var pieņemt šo kompromisu. Jā, mums bija daudz un smagas diskusijas. Un līdz ar to Mēs tā to vērtējam pozitīvi. Mūs arī sagatavotais komitejas atzinums, ko nosūtām interkomitejai, atspoguļo mūsu piekrišanu. Un skaidri pasaka, ka mēs esam par to, ka komisija tālāk strādā un veicina šo sadarbību ar Izrēlu. Mēs esam gatavi par to balsot. Labi, tad, um, tad balsojam. Kurš ir par šo kompromisu grozījumu numur viens? Kurš pret? Kas atturas? Un nu, šķiet ar piecām balsīm pret pieņemts. Tālāk seko balsojums par kopīgo tekstu, tad elektroniski lūdzu. Kurš ir par kopīgi? Tad mēs balsojam par atzinumu kopumā. Šulca kungam nav līdzi sava Um, balsošanas karti, bet viņš pateiks, ka viņš balso vēlāk. Sākam balsot! Beidzam balsot. Priekšlikums pieņemts. 41 pats. Šulca kungs, ko jūs teicāt? Tas nozīmē 42 balsis par, 2 pret, 3 atturās. Šo jautājumu, protams, vēl turpināsim arī nākošo nedēļu laikā. Paldies! Paldies, referents kundzei! Welcher Maurer? Ja, er kommt um 10 Uhr. Voilà. Il faut ajouter donc ce péché à la liste des attentes et à la parole.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 Meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, tagad sekos tad viedokļu apmaiņa par uh, šīs partnerības instruments sadarbībā ar trešajām valstīm. Man ir priekšēji sveikt arī eksperts, kas ir ieradušies, tātad mūsu pašu uh, referentu Mario Mauro, kurš gan šobrīd nav klāt, jo ir ekonomikas lietu komitejā uz balsošanu aizgājis, bet ir arī, protams, mūsu citi eksperti šeit. A, nē, viņš ir atnācis. Lūdzu, viņam būs vārds. Viņam tik jāatrod vieta. Bet, ja nu itālietis aiziet citā vietā sēdēt, tas var arī būt tīri bīstami. Mārija. Sī, grazie, prezidente. Chiedo scusa par ritardo. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos par kavēšanos. Man bija tiešām jāpiedalās balsojumā ekon komitejā. Man ir liels prieks šeit redzēt viesus. Sveicinu viņus tieši tāpat kā jūs, priekšsēdētāji, darījāt. Paldies par to, ka ieradāties mūsu komitejas sēdē. Domāju, ka ir nepieciešama vēl papildus viedokļu apmaiņa par partnerības instrumentu. Svarīgi, lai debatēs piedalītos gan e, komisija, gan Eiropas ārēsdarbības dienests, gan padomu, gan Eiropas investīcija banka. Mums viņiem visiem būtu jājautā, ko viņi dara šī partnerības instrumenta labā un kā viņi redz šī instrumenta strateģisko lomu Eiropas Savienības ārējā darbībā un ārpolitikās. Manuprāt, komisijas priekšlikumā ir daži aspekti, kas būtu vēl vairāk jāpaskaidro un kas būtu jāpadziļina. Ļoti labi, ka šodien mēs varam uzsākt šo kopīgo pārdomu procesu par to, kā tieši varētu īstenot šo partnerības instrumentu, Kā to padarīt realistisku, lai tas sasniegtu mums vēlamos mērķus, lai tas kļūtu aktuālāks, efektīvāks rezultātu ziņā? Gribētu uzsvērt arī to, cik svarīga ir pilnīga skaidrība Eiropas pilsoņiem par to, kāda ir šī instrumenta pastāvēšanas mērķa. Šo jautājumu gribētu uzdot visiem mūsu sarunu partneriem, kas ir klāt šajā sēdē. Es ceru, ka šie jautājumi var tikt izmantot par pamatu mūsu debatēm. Mēs prasām, lai būtu ārpolitikas instruments, kas finansētu Eiropas Savienības divpusējās attiecības. Taču mums nav zināms, kādi ir konkrētie pasākumi, kas tiks finansēti, kādas programmas, kādus mērķus mēs varam sasniegt, izmantojot šo instrumentu. Pamatos partnerības instruments ir instruments, kas prasa, lai mums būtu skaidra vīzija par ārpolitiku un arī strateģiskās intereses, kādas Eiropas Savienībā ir svarīgākās un kuras mēs finansēsim. Komisijas priekšlikumā daži priekšlikumi parādās. Tie parādās pielikumā. Bez tām ir arī daži vispārīgi paziņojumi vai apgalvojumi. Taču, manuprāt, kopumā Mm, diezgan nestrateģiskā veidā tiek pieminēti pētījumi un pētniecība kopumā. Tie nevar tikt uzskatīti par mūsu prioritārijām darbībām vai centrum pamatdarbībām. Protams, ka bez tiem arī nevar iztikt. Es domāju, ka pielikumam būtu jāizskatās vairāk kā programmai un vadlīnijām, kas paskaidro, kā tieši būtu jālieto partnerības instrumentu līdzekļi kas ir tas pamats mūsu palīdzībai, ko mēs sniedzam ar ārējām darbībām, kāda ir papildus vērtība, ko sniedz mūsu ārpolitika. No šiem jautājumiem, protams, izriet arī citi jautājumi. Jautājums, ko es gribu uzdot eh, komisijai un komisijai Uh, ārējās darbības dienestam 5. panta 5. apakšpunktā komisijas priekšlikumā ir paredzēts izveidot rezervi neasignētiem līdzekļiem. Kāpēc ir nepieciešama šāda rezerve? Tikai šim te partnerības instrumentam kā šī rezerve darbosies, kā tā tiks izmantota, cik procentu no budžeta tiks iekļaut šajā rezervē, kāda būs procedūra fondu iekļaušanai, fondu izmantošanai no rezerves. Un pēdējais jautājums ir Eiropas Investīcija bankas pārstāvjiem. Kā jūsuprāt varētu izmantot partnera, partnerības instrumentu līdzekļus, lai garantētu aizdevumus no EIB aizdevumus, ko sniedzam valstīm ārpus Eiropas Savienības. Nu, piemēram, valstīm, kuras iekļauts stratēģijā 2020 kā mērķa valsts. Paldies! Paldies, tālāk vārds. No Inde komitejas tad referentam. Andrikienas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es tiešām esmu Inte referente. Uh, mūsu atzinums tiks sniegts saskaņā ar reglamenta 50. pantu. Tātad Inta rakstīs par tiem pantiem, kas atrodas mūsu pārziņā. Partnerības instrumenta mērķis ir veidot partnerību, partnerattiecības un sadarbības starp Eiropas Savienību un valstīm, kas saņem mūsu attīstības palīdzību un kas ir mūsu ekonomisko interešu partneri - Ķīna, Krievija, Latiņamerikas valstis. Partnerības instrumenta uzdevums ir uh, veicināt Eiropas interešu aizsardzību un risināt globālos izaicinājumus saskaņā ar stratēģiju Eiropa 2020. Šī regula stāsies mūsu iepriekšējās regulas vietā sadarbībai ar e, dažādām valstīm. E, ICI un ICI plus stāsies spēkā 2013. gadā. Gribētu izmantot šo iespēju, lai saņemtu dažus paskaidrojumus no Eiropas komisijas pārstāvjiem. E, Man ir ļoti precīzi jautājumi kas ir svarīgi gan INTA, gan AFET komitejai. Uz šiem jautājumiem pagaidām atbildes neesam saņēmuši. Pirmkārt, instrumenta galvenie mērķi ir uzlabot pieeju tirgumu un uzlabot attīstības ātrumu. Mēs vēlamies atbalstīt ekonomisko un investīciju sad sadarbību, bet tam visam ir jātiek balstītam uz analīzi, pamatot analīzi. Vai komisija var paskaidrot, kādi būs šie analīzes pasākumi? Vai komisija varētu sniegt piemērus e, iepriekšējiem pasākumiem, kas ir bijuši finansēti, kuras valsts un reģioni ir saņēmuši šādu te finansējumu? Otrs jautājums, kas ir prioritārās valstis un reģionu, ko komisija jau ir apzinājuši, lai varētu sasniegt ar tirdzniecību saistītos mērķus? Trešais jautājums. Regulā komisija piedāvā 20% nebūtisku grozījumu daudzgadīgām indikatīvām programmām. Vai komisija varētu paskaidrot, kas ir tie argumenti, kas tiek izmantot, lai aprēķinātu šos 20%, lai piedāvātu 20% un nevis 10%, kā es piedāvāju savulaik? Nākamais jautājums. Vai komisija varētu paskaidrot, vai ir paredzēts konsultācijas starp komisiju un dalību valstīm? Uh, tāpat arī ar citiem donoriem un iesaistītajām pusēm un vietējām pašvaldībām. Vai šīs konsultācijas notiks par programmēšanas procesu, tā lai nodrošinātu uh, sinerģiju šai te sadarbībai? Un visbeidzot, es uzskatu, ka prioritāšu definēšana strateģiskās un strateģiskās geogrāfiskās jomās komisijai vajadzētu veikt ļoti pamatīgu ex ante analīzi Eiropas Savienības interesēm un tikai pēc tam izlemt, kuras daudzgadīgās indikatīvās programmas būtu finansējums. Vai komisija jau ir veikusi šādu ex ante izvērtējumu, jeb tāds ir paredzēts, to es gribētu zināt. Paldies! Dank. Paldies! Tālāk tad uh, uzsāksim diskusijas. Uzklausīsim ekspertus. Pirmkārt, Tunklēt Māgī. Lūdzu. Thank you, Chairman. First of all, Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribētu pateikties Eh, šai komitejai par uzmanību, ko tā pievērš partnerības instrumentam. Manuprāt, šī ir lieliski iespēja Eiropas komisijai paskaidrot to, kā mēs redzam šī instrumenta attīstību, kā tas varētu darboties un ko ar to varētu panākt. Mūsuprāt, tas ir galvenais novati, novatoriskais instruments četru pakā piedāvātajā daudzgad finanšu schēmā. Uh, Tā mērķis ir risināt dažādas globālas izaicinājumus, tādas kā klimata pārmaiņas, enerģētikas problēmas un atbalstīt Eiropas Savienības ārējo, politiku ārējo dimensiju. Daudzi no grozījumiem, ko šeit ierosina referents, stiprinās šos te komisijas sākotnējos mērķus. Mēs uzskatām, ka tas ir patiesa ārpolitikas Eh, instruments, kas veicinās Eiropas Savienības interešu aizstāvību visā pasaulē. Tas būs instruments, ar kuru palīdzību mēs veidosim attiecības ar strateģiskiem partneriem - ASV, Japānu, arī ar BRICS valstīm. Tāpat arī tas palīdzēs mums atbalstīt visu veidu politiskos dialogus instruments būs kā pamats attiecībām ar tām valstīm, kuras vairs nesaņem divpusējo attīstības palīdzību. Mēs, protams, ņemam vērā tās mācības, ko smēlamies no ICI un ICI, plus, taču jaunais instruments būs plašāks aptvērumu ziņā. Tas aptver gan vairāk valstu, gan arī vairāk pasākumu. Atšķirībā no ICI un ICI, plus, uh, šīs te partnerības instruments tiek attiecināts uz visu pasauli. To var lietot jebkurā valstī, kur Eiropas Savienībai ir ļoti skaidrs ilgtermiņa strateģiskās intereses vai kur šādas intereses varētu pēkšņi parādīties. Šī instrumenta globālā daba un elastība ļaus Eiropas Savienībai efektīvi reaģēt uz ātrām pārmaiņām partnervalstīs un arī reaģēt uz vidas maiņām visā pasaules arēnā. Tādēļ Eiropas komisija nevēlas konkrēti nosaukt ne valstis, ne valstu grupas šajā priekšlikumā. Ja mēs runājam par konkrētiem pasākumiem, tad arī šeit aptvērums ir ļoti plašs. Kā teicu, risināsim būtiskākos izaicinājumus, bet arī regulējošus jautājumus, kas attiecas uz globālo stabilitāti, kā referents arī norāda instruments atbalstīs mūsu iekšpolitikas ārējās dimensijas. Aicināšu kolēģi Viladē paskaidrot sīkāk šos elementus. Bez tām šis instruments tiks izmantots, lai stiprinātu konkrētas iniciatīvas, kas ir tapušas politikas dialogs rezultātā starp Eiropas Savienību un tās partneriem. Viens no galvenajiem mērķiem, kā jau norādīja Inta referente, uh, ir veidot drošu investīciju vidi un uzņēmējdarbības iespējas Eiropas uzņēmumiem visā pasaulē. Gribētu uzsvērt, ka šis instruments būs galvenais ārlietu instruments, e, papildus vēl attīstības sadarbībai, kuram nav nekādas nekādas saistības ar tiešo uh, attīstības investīciju prasībām. Mēs vēlamies runāt ar partneriem un nevis ar fondu saņēmējiem vai palīdzības saņēmējiem. Vēlamies uzrunāt arī pilsonisko sabiedrību, ne tikai valdības, un šie aspekti vēl būtu attīstāmi. Bez tām mums jābūt arī realistiskiem tajā, kādu lomu var spēlēt citu valstu valdības. Uh, Mhm. šīs lomas var būt atšķirīgas. Mēs varam atsevišķām valstīm prasīt, lai tās tuvinātos Eiropas Savienības standartiem vai lai citām, lai tās nojauktu tirzniecības barjeras un tā tālāk. Dialogs ir paredzēts dažādos līmeņos par jautājumiem, kas mums visiem ir svarīgi, vai arī par jautājumiem, kas ir svarīgi Eiropas diplomātijai. Un tagad gribētu pieskarties atsevišķiem jautājumiem, kas mūsuprāt prāt Referenta ziņojumā, šie jautājumi parādās referenta ziņojumā, un tur par tiem viedokļi var būt atšķirīgi. Pirmkārt, par ietekmi. Referents saka, ka ietekmei ir jāparādās konkrētās pārmaiņās, un šīs pārmaiņas ir jāuzrauga, jāizvērtē saskaņot, saskaņā ar iepriekš definētiem un skaidriem indikatoriem. Mēs pilnībā tam piekrītam, ka ir nepieciešams pierādīt, ka mēs sniedzam kādu papildus vērtību ar šo instrumentu un ka mums arī jāatskaitās par savām darbībām. Taču šāds priekšlikums definēt jau iepriekš detalizēts indikators radīs ļoti liels grūtības atsevišķās politikas jomās un iespējams tas pat nāks par sliktu atsevišķiem pasākumiem. Nu, piemēram, ja runa ir par plašākiem nolīgumiem divpusējā līmenī vai arī kopīgām, kopīgiem pasākumiem. Nākamais jautājums ir elastība. Referents ierosina ierobežotu elastību vai vispār elastības trūkumu. Tas, mūsuprāt, radīs būtiskus šķēršļus instrumenta efektīvai lietošanai. Mums ir jāspēj ātri un aktīvi reaģēt uz politiskām izmaiņām, jāspēj atbalstīt dažādi politiskie, dažādas politiskās aktualitātes, kas svarīgas mūsu partneriem. Un visbeidzot, mēs uzskatām, ka pielikuma saturs ir ļoti detalizēts un precīzs. Tālākā precizēšana un pagarināšana varētu mazināt partnerības instrumentu lietošanas elastību. Tas nozīmētu, ka jebkuri pasākumi un reģioni, kas nav nosaukti šajā pielikumā, nevarētu saņemt mūsu palīdzību un atbalstu. Priekšsēdētāji, protams, esam gatavi izskatīt konkrētus priekšlikumus vai papildinājumus šim mūsu priekšlikumam varam arī vairāk izkristalizēt šīs vadlīnijas, padarīt tās skaidrākas. Un nu, tagad es došu vārdu savam kolēģim Viljo Dēkungam, kurš detalizētāk paskaidros dažus citus partnerības instrumenta aspektus un elementus. No Daniel... Tālāk došu vārdu. Tātad Danielam Gierdē, viņš ir no ārējās darbības dienesta. Viņš ir vienības vadītājs, kas strādā ar pretterorismu un tam līdzīgiem jautājumiem. Uh, Paldies! Nu, domāju, ka tomēr runāšu par savu pienākumu vienu daļu, nevis par šiem pretterorismu pienākumiem. Tātad pievērsīšos partnerības instrumentam un gribēju vērst jūsu uzmanību uz vairākiem elementiem, jo esmu runājis ar Ketrīnu Aštoni, un viņi ir tā, kas virzīja uz priekšu šo instrumentu. Tā ir, tas ir jauns politikas instruments, jauns tāds rīku kopums, ko varam izmantot. Ir vēl pāris instrumenti, kas saistīti ar konkrētām specifiskām valstīm, lai risinātu konkrētus jautājumus. Nu, lūk, bet šis instruments ir tāds, kas būs globāls pēc savu raksturu, ietvers visas Eiropas Savienības intereses, politiska dialoga veicināšanā, sektorāla dialoga, veicin dialoga veicināšanā ar ļoti daudzām valstīm. Un tas, jāsaka, ir milzīgs uh, punkts, kas ir atšķirīgs no visiepriekšējām. Nu, vismaz šis instruments šobrīd pastāv un cerams arī turpinās pastāvēt. Priekšlikums ir izstrādāts, eh, lēmums ir pieņemts par to, bet, nu, tālāk eh, es domāju, ka mums ir jāspēj sadarboties, lai nodrošinātu veiksmīgu instrumenta nākotni. Tīpaši jādomā par to, kā saskaņot to ar mūsu strateģisko partneri interesēm, ar kuriem mums ir uzsākts dialogs. Tas pirmais punkts. Otrais punkts mēs veicinām Eiropas Savienības politiku izvēršanos ārpus Eiropas Savienības robežām, un tieši tāpēc uzsvaru liekam uz Eiropas 2020 stratēģiju. Tur eh, tiek ņemts vērā virkne jaunu politiku, kā klimata pārmaiņa apkarēšana, vidas aizsardzība, piemēram, enerģijas jautājumu un tā tālāk. Tie ir elementi, ar, par kuriem jau esam diskutējuši ar ļoti daudziem partneriem pasaulē, uh, Un tieši šāda veida dialogos partnerības instruments ļaus Eiropas Savienībai spēcīgāk veicināt sadarbību. Tas, protams, nav vienīgais instruments, bet tas ietver tāda veida pasākums un darbības, kas nav iekļauti attīstības palīdzības pasākumos. Un tas, protams, šādos dialogos ir nozīmīgi. Šis instruments ietvers virkni sektoru, piedāvājot, un tieši tāpēc ir svarīga šī elastības daļa partnerības instrumentā. Mēs, protams, atbalstām to, ko nu pat mans kolēģis teica iepriekš, sakot, ka lūk, šīm elementam, protams, būtu jābūt konkrēti atspoguļotam arī regulas tekstā. Nu, tas nozīmē to, ka esam apņēmušies nodrošināt sinerģiju politiskajos dialogos un pasākumos, ko izmantojam šai kontekstā. Ir tīpaši tajā brīdī, kad runājam par tirzniecības jautājumiem. Tirzniecība jau tika pieminēta, to pieminēja referenti no Inta komitejas. Domāju, ka ārkārtīgi svarīgi, lai mēs paturētu prātā to, ka veicinām tirzniecības aktivitātes arī tad, kad e, īstenojam tirzniecības dialogu vienošanos ietvaros. Politiskais ietvars arī tiek šādā veidā spēcināts, jo tāds pastāv, protams, ar ļoti daudziem strateģiskiem partneriem, Un e, šis instruments tādā gadījumā pilnīgi noteikti palīdzēs mums daudz vairāk nekā varam to darīt ar tradicionālajiem attīstības palīdzības instrumentiem. Nu, lūk, mums tas ārkārtīgi svarīgi. Tīri aptvērumu ziņā šis instruments ir nozīmīgs, elastības ziņā, tāpat arī tajā ziņā, kas attiecas uz instrumentu ietekmi uz attiecībām ar partnervalstīm. valstīm. Nevēlos šeit pārāk izvērsties detaļās par visiem šiem jautājumiem, jo man kolēģi, mans kolēģis Elis Matjūs jums pastāstīs sīkāk, dos konkrētus piemērus tam, kā šis partnerības instruments tiks sasaistīts ar politiskiem dialogiem, sektorāliem dialogiem, ar konkrētām specifiskām valstīm. Nu, tā tad, lūk, Elis, jūs došu jums vārdu, lai jūs varat mums sniegt piemērus. Jā, tālāk tātad došu vārdu Elisam Matjūsam. Viņš ir atbildīgā prie, priekšsādātāja vietnieks attiecībām ar ASV un Kanādu. Paldies, jā! Es esmu ārējā darbības dienesta, tas Amerikas spārna um, pārstāvis, un mēs šeit arī runājam daudz par gaidāmo partnerības instrumentu, un turpināšu sev iepriekšējā kolēģi teikto. Runāšu par to, kā šis partnerības instruments, tādā veidā, kā mēs to ierosinām, varēs palīdzēt mums spēcināt strateģiskās Eiropas Savienības intereses īpaši, protams, attiecībā uz tām valstīm, kuras saucam šobrīd par strateģiskiem partneriem, bet kas arī svarīgi, un zinu, ka tāds jautājums ir jau parādījies gan AFET, gan INTA komitejās, arī attiecībā uz citām valstīm, uz kurām mums ir, attiecībā uz kurām mums ir strateģiski intereses, bet kas varbūt šobrīd vēl nav iekļautas tai sarakstā, kurā esam uzskaitījuši visus savus strateģiskos partnerus. Ļaujiet man jums dot pāris piemēru par to, kāda veida lietas šis partnerības instruments varēs atbalstīt. Tas, protams, ir tikai indikatīvi, tas man uzreiz jāsaka. Bet tādā veidā jūs jau redzēsiet, kā varēsim risināt virkni jautājumu, kas jau parādījušies. Un, lūk, varam saņemt pavisam detalizētus priekšlikumus, tieši tā kā referents arī norādīja attiecībos pielikumu. Nu, ļaut man izvēlēties trīs valstis, kas, protams, ir acīm redzami būtiskas - Brazīlija, Ķīna un Indija Nu, piemēram, attiecībā uz Brazīliju mēs varētu atbalstīt konkrētus aspektus politikas dialogā, runājot, piemēram, par klimatu pārmaiņu apkarošanu un tirgus mehānismu izmantošanu šai kontekstā. Piemēram, varēsim strādāt pie pasākumiem, kas ļaut izveidot sadarbību arī kosmosa izpētes jomā un satelīta navigācijas jomā. Uh, Varēsim uzsākt arī likumdošanas regulējošu dialogus, piemēram, attiecībā uz kokmateriāliem, uz izrakteņiem un tā tālāk. Nu, tādi konkrēti priekšlikumi, kā saprot, bija arī referenta grozījumos. Par Ķīnu savukārt runājot, atkal pavisam indikatīvi mēs varēsim veicināt pasākumus kas atbalsta Eiropas Savienības Ķīnas eh, sadarbību eh, pilsētvidas attīstīšanas jomā, par ko tik runāts ir iepriekšējā samitā. Turklāt varēsim ar Ķīnu runāt šādā saistībā arī par emisiju tirdzniecības schēmu, kas, protams, ir daļa no kopējās politikas, par ko runājam ar Ķīnu. Varēsim atbalstīt ES Ķīnas enerģētikas dialogu, risinot tādus jautājumus, ka enerģijas tirgus liberalizācija un regulēšana. Uh, varēsim atbalstīt sadarbības projektus, strādājot pie intelektuālā īpašuma tiesība aizsardzības. Nu, un, protams, atkarībā no tā, cik strauji virzās e, sarunas ar Ķīnu, varēsim, attiecībā uz investīcijām, varēsim tad konkrētus pasākums izcenot arī investīciju veicināšanas nolūkos. Un tad, e, nu, lūk, tas sasaistās vairāk ar šiem tirzniecības e, aspektiem, ko pieminēja Inteko referente. Par Indiju savukārt runājot, mēs varētu laikā pēc 2014. gada, ja būs mums brīvās tirniecības nolīgums ar Ķīnu, mēs varēsim atbalstīt tādus aspektus, kas, iet, eh, nu, kas attiec uz pārobežu tirniecību. Eh, mēs varētu skatīt, uz, skatīt tādus jautājumus, kas saistās ar enerģētiku, ar regulējošo ietvaru, atjaunīgiem eh, energoresursiem. Tāpat varētu strādāt pie vidē draudzīgām tehnoloģijām un ar tiem saistītām jautājumiem atbalstot, piemēram, pētniecību un sadarbību ar Indiju šai jomā, un varbūt pat nodrošināt konkrēts uzņēmē darbības iespējas, veidojot apmaiņas programmas ar ES un uh, Indijas nu, pētniekiem un tam līdzīgi. Nu, kā jau teicu, tie ir tādi indikatīvi piemēri, ko mēs uzskatām par ļoti atbilstīgiem šai kontekstā. Nu, un, protams, ar šādu instrumentu palīdzību mēs varēsim darīt visam konkrētas lietas, kas ļaut atbalstīt arī tālāk sirniecības investīciju sarunas par nolīgumiem, kas slēdzami ar šādām trešām valstīm. Tāpat arī informētību varētu šeit veicināt, varētu veicināt saiknes ar investoriem, dažādām interesētajām pusēm. Un visbeidzot, es domāju, ka ir vērts arī pateikt to, ka jaunā instrumenta kontekstā mēs arī meklēsim daudz un dažādas pieejas, kā virzīties uz priekšu. Nu, daudz tas būs atšķirīgi no tā, kā rīkojāmies iepriekšējā instrumentu kontekstā. Nu, piemēram, nodarbojoties ar mm, twinningu starp Eiropas iestādēm, tātad Eiropas konkrēti iestādes sasaistīšanu, trīspusēju dialogu veicināšanu. Nu, tas arī varbūt viss šobrīd, ko vēlos šai kontekstā teikt, bet ceru, ka tas dev priekšstat jums par notiekošo. Paldies! Paldies, Metjūs kungam, saka priekšsādātājs un kolēģi, neuztraucieties, pilnīgi skaidrs, ka es esmu pirmais gadījums, kad pats, par sevi, pats sevi esmu ielicis par priekšsādātāju. Tā tas noteikti neturpināsies. Bet tālāk došu vārdu Dānijas prezidentūras pārstāvim Holdingkungam. Paldies, priekšsādātāji! Nu, pirmām kārtām paldies, ka uzaicinājāt mani uz šīs dienas diskusijām. Ārkārtīgi priecājos, ka varu būt šeit un piedalīties šajā viedokļu apmaiņā. Kā jūs zinat, tad arī padomē šobrīd norisinās sarunas par ļoti sarežģīto kopējo pakotnī, kas saistīta ar dažādiem ārpolitikas instrumentiem, un partnerības instruments ir viens no tiem. Tāpēc mēs nu dienu esam sūri un grūti strādājuši pēdējā laikā, lai nonāktu pie kopējas nostājas. Mēs esam gandrīz jau pie tās nonākuši, un tieši tāpēc varu jums šobrīd tā, tikai tādos vispārīgos punktos izstāstīt mūsu nostāju, jo tā tiks precizēta tikai mēneša beigās vispārīgo lietu padomē, tā notiks 26. jūnijā, un tad, tad pēc tam tiks apstiprināta arī padomas nostāja. Bet gribu izmantot šo iespēju, uh, lai pastāstītu uh, jums mūsu nostāju par partnerības instrumentu. Pirmām kārtām, protams, paldies par šo ļoti visaptverošo priekšlikumu, ko esam saņēmuši attiecībā šo instrumentu. Mēs to vērtējam ārkārtīgi atzinīgi, un īpaši atzinīgi vērtējam to, ka aptvērums tiek noteikts ļoti plašs, tādējādi ļaujot ar instrumentu palīdzību rēģēt uz ļoti daudziem globāliem izaicinājumiem. Turklāt Esam apsprieduši šo partnerības instrumentu ļoti lielā mērā ar mērķi veicināt Eiropas Savienības intereses 2020 stratēģijas kontekstā, tātad veidojot viedu, ilgspējīgu un visu iekļaujošu izaugsmi. Tādā veidā šis instruments būtu ļoti būtisks, lai mēs varētu efektīvi rēģēt uz dažādiem e, pasākumiem, kas būtu saistīti ar partnerattiecībām un sadarbību ar šīm trešām valstīm. E, un īpaši tādiem pasākumiem, kas vērst uz globālu izaicinājumu risinājumu. Es turklāt uzskatu, ka ārkārtīgi svarīgi šobrīd saglabāt šī instrumenta atvērto raksturu. Nedrīkstam būt pārāk detalizēti un preskriptīvi, tad, kad nosakām tā ietvarus un aptvērumu, kā jau šeit teica komisijas pārstāvi. Mums ir jāspēj strauji reaģēt uz dažāda veida notikumiem uz, un uz izaicinājumiem, kas varētu rasties. Kā jau tika arī teikts, mēs šobrīd grasamies, nu pat jau tūlīt nonākt pie gala nostājas. Un Es, protams, tāpēc ļoti atzinīgi vērtētu jūs uzdotos jautājumus, bet gribētu lūgt jūs sapratni uh, par to, ka nevaru iedziļināties konkrētās detaļās šobrīd, jo, kā teicu, tomēr vienošanas par galēju nostāju vēl nav. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tālāk došu vārdu Eiropas Investīcija bankas pārstāvim. Lūdzu. Paldies priekšādātā, paldies, ka uzaicinājāt arī mūs uz šo debati, uz šīm debatēm, lai apspriestu šo ārējās darbības aspektu partnerības instrumenta ietvaros. Nu, pirmām kārtām jūs jau droši vien zināt, ka investīcija banka jau darbojas ārpus Eiropas Savienības robežām. Mums ir mandāts, ko esam saņēmuši no padomus un parlamenta. Nu, pat tas tika arī pārskatīts, Un tagad mandāts piedāvā ļoti plašu politiku ietver mūsu darbībai, kā arī nodrošina garantijas mūsu darbībai attiecībā uz uh, suverenitāti. Nu, lūk, tāds ir mūsu darbības ietvers, kas vienlaicīgi piedāvā politiskās pamatnostādes un prioritātes eh, no Eiropas Savienības puses, vienlaicīgi nodrošinot garantijas pret suverēno risku, tādējādi ļaujot mums darboties daudzās valstīs ārpus Eiropas Savienības, kur citādi mēs nevarētu darboties, jo mums būtu jāsaglabā šis e, reitings, kas nodrošina tālāku biznesa modeli. Mēs m, Mēs darbojamies ļoti plašā mērā ārpus Eiropas Savienības, piešķiram ļoti daudz līdzekļus, un lielākā daļa mūsu darbību pamatojas Eiropas Savienības eh, teritorijā. Tā, tās nodrošina atbalstu izaugsmē dalību valstīs un attīstībā dalību valstīs, un mums ir skaidri noteikti partnerība arī ar komisiju šai jomā. Uh, nodrošinot atbalstu, cik tā tas ietilps mūsu kompetencijas, arī 2020 politikas izpildē. Mums ir arī cieša partnerība ar politiku attiecībā uz finanšu instrumentu izstrādi, un to pieminu tāpēc, ka tas, protams, ir ļoti aktuāli partnerības instrumentu kontekstā. Mēs piedāvājam aizdevumus bez koncesijām, bet ārpus Eiropas Savienības robežām redzam, ka pastāv potenciāls mūsu darbību kombinācijā ar grantiem budžetiem šādām valstīm eh, pastiprināt. Un mēs esam vērojuši, ka pēdējos gados eh, šāda veida darbība ir arvien paplašinājusies. Tādējādi mūsu aizdevumus kombinējot ar grantiem, mēs varam spēcināt šo kapacitāti, vienlaicīgi piesaistot finansējumu no citām iestādēm un izmantot kā zināmu sviru, eh, piedāvājot ekspertīzi un finanšu resursus. Tātad tā ir tāda kā resursu apvienošana, ko izmantojam un tas šķiet ļoti daudzsološi nākotnes pasākumiem. Domājam, ka mums vajadzētu šeit iestrādāt ar atsevišķus uh, šādus elementus partnerības instrumentā, lai varētu, lūk, instru, uh, finanšu resursus apkopot, piemēram, apkarot klimatu, klimatu pārmaiņas, atbalstot MBU, jo tieši šajā jomā, piemēram, mums ir ļoti plaša pieredze strādājot Eiropas Savienības ietvaros. Uh, Mums ir bijušas partnerības ar ļoti daudz finanšu iestādēm, nodrošinot eh, kredītus tieši Eiropas MVU. Tātad arī šeit pastāv tāds neizmantots vēl potenciāls, kas attiec uz klimatu pārmaiņu apkarošanu. Apmēram 30% globāli no mūsu kredīta līdzekļiem jau ir paredzēta tieši šāda veida pasākumiem. Nu, klimatu pārmaiņu mazināšanai, tāpat arī dažādu veidu pielāgojumiem klimatu pārmaiņu rezultātā un attīstības valstīs mums būtu vajadzīgi arī šādi koncesijas līdzekļi. Mēs jau plašā mērā strādājam eh, ar finansējumu nodrošinājumu BRIK valstīm. Mēs atbalstām Eiropas Savienības politiku šai kontekstā attiecībā uz minēto valstu bloku. Tāpat, protams, palīdzam risināt tirzniecības strīdus, sekojam līdz Eiropas Savienības politikai, nefinansējot konkrētus sektors, lai nodrošinātu konsekventu ārlietu uh, politikas ievērošanu. Tāpat arī pētam iespējas, kā tālāk izvērst finanšu instrumentus, atbalstot investīcijas, jo, protams, tā ir mūsu galvenā kompetence. 2014. no 2014. līdz 2020. gada paredzētajos plānos mēs grasamies izstrādāt kom priekšlikumu komisijai par EIB eh, mandātu līdz gada beigām, un šajā kontekstā, protams, arī gaidām ar nepacietību debatas par to, kādas būtu politikas prioritātes, kurām valstīm pievērsties turpmākajā finanšu plāna gaitā. Domājam, ka partnerība aizsāks savukārt Eiropas Savienības iekšienā. Ja mums ir partnerība šeit, starp Eiropas Savienības iestādēm, starp dalību valstīm, starp dažādām interesantām pusēm, tas, tas ir ļoti labs atspēriena akmens tālākai darbībai ārpus Eiropas Savienības robežām. Tāds ir mūsu uzskats. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Nu un tālāk varam uzsākt debetas. Tātad runātāji no zāles. Iniciāli. Munisas kundze pirmā acīm redzot izteiksies, bet gribu vispirms uzdot pavisam konkrētu jautājumu. Komisijai, ārējās darbības dienestam. Piektā panta piektais punkts komisijas dokumentā runā par to, ka vajadzētu spēt izmantot neasignētos fondus kāpēc tas attiecināms tikai uz partnerības instrumentu, kāpēc tad cita instrumenta kontekstā šāda veida formulējums nav pieminēts. Es tos, ka zinām, mēr par tādu kā diskrimināciju. Kā tad tas tā varētu funkcionēt? Kāda procentuāli ir šo līdzekļu ap, apmērs, lai mm, tad izmantot šos fondus? Es gribētu cerēt, ka mūsu viesi var atbildēt šo jautājumu. Matsjūkums, varbūt jūs varat atbildēt uz to. Yes, very briefly. Jā, pavisam īsi paldies, ka devāt man vārdu. Atvainojos, ka nerunāju jau par šo jautājumu pirmajā uzstāšanās raundā. Papildus jautājumam par to, cik lielas būs šīs rezerves, cik lielām tam vajadzētu būt kas, protams, varētu būt eh, noskaidrojams debašu jautājumā, mēs uzskatām, ka instrumenta elastībai ārkārtīgi svarīgi būtu tas, eh, kā šos līdzekļus, eh, no kuriem šos līdzekļus ņemam. Nu, piemēram, ja skatāmies uz ierosinājumiem, ko jūs esat izteikuši attiecībā uz pielikumu, tur tiek runāts par to, ka mums vajadzētu ļoti strauji spēt reaģēt starptautiskā kontekstā un arēnā. Un tā, prietams, ir tieši šīs rezerves pamatdoma - neparedzēti apstākļi, kaut kāda veida neparedzēti notikumi, starptautiska eh, notikumu virzība. Un, nu, piemēram, ja paskatāmies, cik ātri dažādi veidi sabiedrotie pasaulē spēja reaģēt, piemēram, uz eh, klimata pārmaiņu sarunām tā tālāk, tad redzam, ka daudzgadu finanšu plāna kontekstā un pat igadēju uh, Eh, plānošanas periodu ietvaros. Tas var būt par vēlu, jo pārmaiņas var notikt ļoti strauji, un var gadīties, ka līdzekļi jātērē daudz vairāk nekā sākotnēji paredzēts, nekā paredzēts, piemēram, daudzgad finanšu programmā, kas attiec uz mehānismu, kas paredzēts priekšlikumā nu tad tas ir kaut kas tāds, kas tiktu īstenos ar komitoloģijas procedūru. Nu, jūs redzēsiet, tu par to arī runājām šai konkrētajā tekstā. Grācijā, senora Munis. Munis skundz tālāk. Grācijā, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es pieku spānis, kas es, es ir. Runāšu spāņu valodā. Por, con, este, con este nuevo instrumento. Esmu nobežījusies par jauno instrumentu. Galu galā mums jau ir arī skaidrs izstrādāts geogrāfiskais ietvers, iekļauj visas trešās valstis. Bet tas taču ir tik neprecīzi. Jo, ja mēs skatāmies uz strateģiskajiem partneriem, un tad savukārt um, te patiek uzsvērts un atkārtots citreiz, ka te tomēr pamatā ir domāts par BRICS valstīm, un tā tad viss šī partnerība galvenokārt vērsta uz Brazīlijas, Indijas, Ķīnas un Krievijas sadarbību ar šīm valstīm. Manuprāt, tas būtu kļūdai, nepareizi. Šim instrumentam ir jākalpo globālām uzdevumiem, un tāpēc ir jākļauj visas trešās valstis, kuras nav iekļauts citos instrumentos. Un mēs uzskatām, ka tas nozīmē, ka iekļauj visu arī tās trešās valsts, kas jau varētu izmantot arī iespējams citus instrumentus tomēr šo instrumentu arī vēl varētu papildus izmantot. Tāda strateģiskā partnerība pieprasa, lai mēs arī at, mm, ierakstam skaidrs atsauci uz citām valstīm, trešām valstīm. Kas tad ir arī, ir, protams, daļa arī arī iekļauts attīstības sadarbības instrumentā, bet katrā ziņā varētu izmantot arī šo instrumentu sadarbībai trešām valstīm. Tātad mums jārunā par tādu globālu pieju un nevajadzētu tik koncentrēt visu uzmanību tikai uz strateģiskajiem BRICS sadarbības partneriem. Otkārt, šobrīd šī fāze. Es domāju, ka mums tas pieprasa ļoti uzmanīgi koordinēt instrumentus. Šis attīstības sadarbības instruments Komisijas paziņojumā ir norādīts, ka 90% no šī instrumenta tiks novirzīti dažāda veida projektiem, kurus uzrauga jau kopumā šī attīstības sadarbībā. Un tikai 10% tiek novirzīti citiem mērķiem. Kas īsti notiek ar šiem 10% arī attīstības sadarbības instrumentā? Es domāju, ka to arī tomēr varētu novirzīt sadarbībai ar visām trešām valstīm. Es domāju, ka šis instruments attīstības sadarbībai tomēr ir jāskat plašāk. Tātad viens ir oficiālā balsta programma, ko mēs sniedzam, un viss, kas paliek pāri, to mēs lūk varētu novirzīt arī šādam vispārīgam instrumentam, sadarbībai, partnerībai trešām valstīm, un to labi izmantot. Arī tu nav tieši um, saikne ar attīstības sadarbību. Sādāk sanāk, ka mēs nevaram finansēt tos projektus, kas nav tieši saistīti ar attīstību, un tagad mēs piedāvājam jaunu instrumentu, kas piedāvā šādu globālu aptvērumu, un tad varētu šāds projekts arī finansēt. Tas pats attiecinams arī uz instrumentu, kas ir novirzīts uz kodola drošību. Šīs instruments sadarbībai trešām valstīm arī iekļaut, protams, tad jautājumu par kodola drošību. Mums ir precīzi jāskatās, kurus instrumentus mums piedāvā šis instruments Un es tomēr domāju, ka kodoldrošība ir tieši pakļauta atsevišķam instrumentam, tātad kodoldrošības instrumentam. Un tas, kādā ziņā nodrošināt arī lielāku, labāku caurskatāmību, elastību, un tas būtu absolūti nepieciešams šim instrumentam. Tātad viss, kas saistās ar mūsu attiecībām trešām valstīm, kas izriet no arī stratēģijas 2020, attiecības ar trešām valstīm, attiecības ar ārvalstīm, visām mūsu partneriem. Tātad mēs nevaram to visu šobrīd izmantot, bet, ja mums būtu lielāks elastības iespējas, tad būtu daudz labāk. Sākumā es runāju arī par tieši par BRICS valstīm, bet tas arī skar citus instrumentus. Šis ierobežojums, vai kā jūs to redzat, varbūt arī nav ierobežojums, tātad par geogrāfisko situāciju Nu, arī e, citos atzinumos, jau piemēram Broka ziņojumā, mēs esam par to runājuši, kur mēs runājam par ārpolitikas un drošības politikas e, jautājumiem. Mēs tikai tas neapsveicam un uzskatām, ka šie ir ļoti svarīgi pagriezieni mūsu strateģiskajiem partneriem. Līdz ko mēs savukārt ierakstam strateģiskais partners, mēs radām sarežģījumus. Jo mēs radām atsevišķus instrumentus, kas ir vēsti tikai uz sadarbību ar šīm BRICS valstīm. Bet mēs vēlētos, lai būtu tāds instruments, kur mēs varam izmantot arī sadarbību ar citām trešām valstīm. Mums vajadzētu precīzi skatīties, par kurām valstīm tad īsti mēs šeit runājam. Un tad vēl, Mario Mauro, jūs pieeja ziņojumam, nu tas viss ir pareizi principā. Varbūt, ka vienīgais, kā te ir nedaudz pārāk daudz atsaucas uz K7, G20 un pārāk maz uz reģionālu sadarbību, bet sādāk es jums piekrītu. Paldies! Jā, tiešām mēs ļoti lielu vēsmību vēlam, tiem, veltam tieši Brikslas. Galekungs. Paldies, priekšsēdētāji! šī pieeja, kā tas ir šobrīd izskanējusi, es to diezgan pozitīvi vērtēju gan pašu ziņojumu, gan pašu jauno instrumentu. Es uzskatu, ka tagad mums tas piedāvā tieši to, kas līdz šim ir trūcis. Kolēģi to arī ir jau pamatojuši un norādījuši. Tātad, kur mēs runājam par līdzinējām sarunām un šķēpu laušanu, kur mēs runājam par attīstības sadarbības instrumentu un citām valstīm, kuras tad mēs tātad varētu iekļaut un atkal arī tad varētu izmantot citus instrumentus, kur ir DCI plus un ICR, nu, dažādi veidi nosaukumi dažādiem instrumentiem, bet eh, sarežģījumi vienmēr bija tā, ka mums vienmēr bija sadursmes starp pašu instrumentu mēķiem un mūsu vēlmēm. Tagad es domāju, ka mēs varam teikt, šis ir instruments, kas tiešām nodrošina labu palīdzību trešajām valstīm bet ne tik daudz tādu kā attīstības sadarbību, bet gan vairāk tas pārstāv mūsu intereses. Un tieši tāpēc mēs tad esam tie, kas izlēma. Kāda varētu būt taču kopējā ieguva labumi sadarbībai starp vairākām valstīm. Un šāda veida elastība otrā pantā, otrā punktā, manuprāt, ļoti precīzi ir definēta. Angliski tas ir teikts shall primarily support cooperation measures with developed and developing countries. Tātad jā, galvenokārt jāuzsver sadarbība ar attīstības un attīstītajām valstīm. Um, tātad te ir uzsvērts tieši galvenokārt. Bet galvenokārt tas uzreiz nozīmē, ka mums ir elastības iespējas. Un šo elastību mums vajadzētu netik daudz attiecināt, kā valsts izvēle, ar kurām mēs sadarbojamies, bet kādā veidā. Un Tāpēc, ja skatāmies uz piekto pantu, es sagatavoju arī grozījumu, kurā daudzgadu indikatīvās programmas ietvaros, ja kaut kas tiek pieņemts, tad vajadzētu īstenībā labāk teikt to saukt par to, ka šim dokumentam ir jāatsauc uz strateģiskajiem programmēšanas dokumentiem. Tas, manuprāt, sniegtu vēl lielāku elastību. Un tālāk tajā pašā arī 6. un 7. punktā varētu vēl ieviest zināmas izmaiņas. Ja mēs sekotu mūsu noteiktam grozījumam, tad katrā ziņā tā būtu daudz lielākā elastība. Jo jūs runājat par daudz gadu indikatīvo programmu, tas izklausās kaut kas jau birokrātiski saplānots, viss jau uz priekšu, kāds būtu. Nē, tas nav vēlams, tas nav vajadzīgs, vajag elastību un īpaši šajā instrumentā. Un tādēļ es esmu gatavs šajā ietverā arī tad um, rēģēt un piedāvāt komisijai iespējas rēģēt uz attiecīgo situāciju. Kolēģe Munisa par BRICS. Mm, jūs par to daudz runājāt, bet man personīgi tas nemaz tā neuzticējas. Uh, Es reiz lasot šo tekstu, tomēr domāju, ka tā ir drīzāk starpība daudzām citām valstīm. Jā, protams, BRICS valstīm ir e, diezgan noteicoša loma šeit, bet nav tādā ziņā, ka jāsaprot, ka vienīgi un tikai BRICS valsts, valstis. Tā es to gan nesaprotu. Paldies. Paldies, Mikēl, jums. Tanokungam vārds, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Nelaimīgā kārtā šķiet, ka tagad sanāk gandrīz tā kā vesels alfabēts ar ne, un uzskaitījums ar visdažādākajiem saīsinājumiem par dažāda veida instrumentiem, un visu laiku viņi groza savus nosaukumus. Nu, tā kā varbūt tas ir tiek darīts apzināti, lai cilvēki vienkārši vispār nesaprot, kas notiek. Bet, nu, kā es to saprotu, un nu, kā manā grupa to saprot, tad šīs partnerības uh, instruments pirmajā acu uzmetienā liekas, ka ir tāds, nu, labi nolūkiem, protams, veidots instruments, kas ir vērsts uz elastīgāku pieju, lai nodrošinātu finanses eh, lielajiem globāliem jautājumiem, kādā veidā tad arī Eiropas Savienība vēlas, protams, pozicionēt sevi pret tiem, piemēram, kā astoņu valstīm un BRICS valstīm, un jūs ļoti zināt arī eh, šī divpusējā attīstību un divpusējā palīdzība Indijai un Ķīnai. No apvienotā karalistē mēs to ļoti tā pretrunīgi vērtējam, kādā ziņā apvienotā karaliste šobrīd uzskata, ka tas būtu nepareizi, ņemot vērā, ņemot vērā šo valstu, šo strauju attīstību un viņu izmērus. Nu, kādā ziņā mēs redzam arī mūsu prāti ir pievienota vērtība jaunajiem instrumentam. Galvenais jautājums ir, kādā veidā to uzraudzīsim un neatkarīgu auditu nodrošinās, lai nodrošinātu pievienoto vērtību. Tātad jautājums būs par prioritātēm. Kuri projekti ir svarīgākie? Ja? Galvenokārt jautājums. Mēs jau šobrīd skatāmies, kas divpusēji notiek starp dalībvalstīm un atsevišķām trešām valstīm, īpaši BRICS un strateģiskajiem citām valstīm visā pasaulē. Jāskatās, kāda būs pievienotā vērtība. Nu, te jau bija daudz uh, izskanēja jautājums par klimatu pārmaiņu apturēšanu. Nu, Ir daudz jau starptautiskās iniciatīvas, piemēram, kas ir iekļauts ANO ietvaros. Kāpēc gan mums vajadzētu tad, uh, to vēlreiz kopēt un pārcelt šeit Eiropas saimnības ietvaros? Tas taču ir ANO. Un, piemēram, klimata pārmaiņas tā arī būtu jāatstāj. Turklāt, ņemot milzīgos taupības pasākums dalībvalstīs un šī eirozonas eksistenciālā krīze un dažās dalībvalstīs, kā piemēram Spānija, kurai pilnīgi tādi sarežģījumi pārfinansēt savu banku sistēmu. Tātad, ja jūs tagad novirzat vairāk nekā vienu miljardu eiro daudzgada finanšu plānam septiņu gadu laikā, manuprāt, tas būtu milzīgs pārspīlējums, jo līdzinējā sadarbības programma bija tikai 200 miljonu eiro apmērā. Tā ka nav skaidrs, kāpēc šāds pieskāršas palielinājums un no kurienes tad šī nauda nāks. Turklāt jums jāsaprot, ka jums ir jādarbojas saskaņā dažādu ierobežojumiem. Nu labi, varbūt viens mierinājums ir tāds, ka um, sociāldemokrāti, protams, šajā gadījumā man iebilst, kas droši vien ir laba zīme. Nu, piemēram, jautājumos par kodola uh, enerģiju, jeb atomenerģiju, ko mana grupa atbalsta. Mēs tomēr redzamies, ka ir milzīgi daudz dažādu veidu ierobežojumi. Un, piemēram, jautājums par Āfriku un cīņu pret pirātismu. Es, protams, esmu bijis vienmēr iestājies par to, lai mēs veidot ciešākas attīstības uh, saiknes ar Somalīlandu šo teritorijas daļu, jo viņi ir gatavi arī būvēt cietumus, lai šos pirātus salikt cietumos, bet, nu, lūk, šobrīd mēs nesam gatavi. Un mēs tāpēc vēlamies panākt, ja uzbūvē speciālus cietums pirātiem, tad vismaz pārējos cietumus var izmantot, lai sniegtu atbalstu arī, lai nodrošinātu valsts iekšējo drošību kārtību. Bet mēs redzējām, ka atsevišķajās situācijās šobrīd šādi elastības instrumenti ir absolūti neiespējami. Tad jautājums ir, vai šo instrumentu varētu piemērot arī drošības jautājumiem, un vai to varētu novirzīt arī konkrētiem projektiem, kas ir vērsti uz starptautisko sadarbību un drošību, piemēram, Indijas okeānā, uh, izmantojot arī mūsu Atlantas misijai Tā kā ir jāparedz iespējas šos instrumentus izmantot plaši. Šobrīd, kādā ziņā, es redzu, ka tam mērķis un nolūks ir labs un vērtīgs instruments, bet tomēr šobrīd mēs īsti neesam pārliecināti, un tāpēc man politiskā grupa atliks gala balsošanu. Mēs atturēsimies šobrīd, kamēr neesam visu rūpīgi izanalizējuši ar ekspertiem kopā. Paldies! Paldies! Tālāk vārds citiem kolēģiem. Andrikienas kundzei. Varbūt tad jums um, būtu vēl papildus komentāri, kad esat uzklausījuši eksperts. Jā, paldies. Es augstu vērtēju ekspertu atbildes uz maniem jautājumiem, izņemot vienu jautājumu. Tātad bija jautājums par 20% sadaļu šī nebūtiskajām izmaiņām indikatīvām programmām. Uh, Es vienmēr aicinātu jūs atbildēt šo jautājumu. Un vēl atsaucoties iepriekšējo komentāru. Manuprāt, ir svarīgi, lai abi likumdevēji, gan padome, gan Eiropas parlaments tiktu vienlīdzīgi iesaistīti strateģiskajos lēmumu pieņemšanas procesos. Tieši tāpēc savā priekšlikumā es norādu, ka šīs indiktīvās jomas pār sadarbību un finanšu piešķīrumiem būtu jāizskata deleģēto aktu ietveros, un arī indikatīvās finanšu piešķīrums sākot no 2014. gada līdz 2020. gadam, arī tad būtu daļa no regulas tiktu noteikti pielikumos. Tātad es šobrīd šeit neprasu nekādu atbildi konkrētu, bet es vēlējos to vēlreiz izcelt. Lai arī ārējās darbības dienas darbinieki to ņemt vērā. Paldies! Paldies! Tālāk, uh, citiem kolēģiem vārds. Jā, tad ekspertiem vārds, lai atbildētu jautājumu. Uz um, tātad uh, spāņu kolēģis uzdotā jautājumu. Jums varbūt ir nedaudz, te domā kāds pārpratums. Nav runa tikai par BRICS valstīm, te runa par visām valstīm, kur kādā brīdī uh, Eiropas Savienība saredz šīs strateģiskās intereses, veidot arī strateģisko partnerības projektus. Kādā ziņā tas ir vērsts uz visu pasauli, visām valstīm. Protams, mēs saprotam, ka šeit runa ir par diezgan ierobežotiem līdzekļiem, tātad tas ir aptuveni 153 miljoni, 153 miljoni eiro uh, septiņu gadu periodam, uh, gadā, piedošana, un tad septiņus gadus tad. Tas ir kā tikai tāds šobrīd virzītājs un, un aptuveni norāda. Bet tā kā es saprotu, ko jūs jautājat, jūs vēlaties panākt, lai šo naudu mēs iztērējam iespējami liederīgi. Bet jāatzīst, ka šis jau arī nav absolūti finanšu instruments, tas ir tā kā svira, kas palīdz, protams, iekustināt lietas un kur vien iespējams arī kā mans kolēģis no Eiropas centrālās bankas. Tas, mūsuprāt, tad ļautu, jā, es atvainos, tā bija Eiropas investīciju banka, mums sniegtu daudz lielāks svirs um, efekta iespējas. Tu esi paskaties, ko mēs darījām DCI plus ietveros. Te mēs runājam tikai par 70 valstīm. Tagad šis instruments jau aptver visas pasaules valstis potenciāli. Uh, Un tieši tāpēc mēs uzskatām, ka te ir jāskata iespējams savienojums arī ar citiem finanšu instrumentiem. Tos, kur, tos kurus jūs piesaucāt, un vēl papildus citi, e, ne tikai tātad attīstības sadarbības instruments. Un e, es došu vēl arī vārdu savam kolēģim, kurus tad viņš atbildēs, kur mēs runājam. Jā, lūdzu, Mēlis kungs. Jā, paldies par šo iespēju. Vēl tad viens jautājums, ko mēs neatbildējām, jūs sacījāt par šo elastību piektā panta ietveros. Mans komentārs būs šāds. Protams, mēs varam te saprātīgi debatēt par dažādu vietas liekšņiem, bet pamatīdē šāda. Tad, lai mēs nodrošinātu šādu saprātīgu plānošanu, nu, mums nevajadzētu tad saprast tā, ka visu laiku te spontāni parādās jauns prioritātes, par ko iepriekš neesam vienojušies. Tāds nav domāts. Mēs runājam par eh, daudzgadu programmu, varētu būt trīs vai četru gadu periods, piemēram, kur mēs pirmkārt nosakām arī iespējas grozīt nedaudz piešķirtos līdzekļus prioritāšu ietvaros bet tas tomēr viss seko jau arī, arī iesaistot jūs un noteikti tās prioritātes daudzgad plānā. Tātad nauda tiek pārbīdīta tikai starp tām prioritātēm, par ko iepriekš esam vienojušies. Protams, ka laika gaitā var gadīties, ka atsevišķas lietas neizdodas, un savukārt rodas varbūt arī aktī, aktuālas jaunas lietas, kurs, par kurām iepriekš nesam vienojušies. Tā ka tas ir jautājums, kurus varam tad tomēr arī izskatīt, izmantot rezervas. Jā, vēl tad otrs eksperts. Jā, vēl papildus tad atbildot Mrs. Eh, tātad Munista Kēzes kundzei par strateģiskajiem partneriem. Ja mēs saprotam, ka šis instruments ir domāts visām valstīm, vienlaikus apzinoties piešķirto līdzekļu apjomu, mēs nevaram mm, tik vienkārši pateikt. Mums ir jānosaka prioritātes, jā. Un par tām spriež padomi un parlaments. Tomēr šis instruments nav ekskluzīvi domāts tikai strateģiskiem partneriem. Tas nozīmē, ka mēs esam gatavi finansēt uh, atsevišķas darbības kā papildinājumu citiem instrumentiem. Tātad es runāju par DCI, tātad attīstības sadarbības instrumentu vai citiem, kas ir vērsti uz divpusējām darbībām. Tad šeit savukārt mēs arī, protams, paredzam papildus elastību arī reģionālajās programmās, arī jau jaunajā DCI regulā, attīstības sadarbības instrumenta regulā, kas papildus, piemēram, uzsver sadarbību ar Latīņamerikas valstīm. Šeit partnerības instruments paver papildus jaunas iespējas un jaunas līdzekļus sadarbībā ar šiem reģionu valstīm, lai varētu labāk nodrošināt Eiropas Savienības interešu aizstāvību. Vēl papildus arī jaunie citi instrumenti. Nu, lūk, mums katram instrumentam ir savs mērķis, un viens no tiem izriet vien no Eiroatom līguma, kas, protams, ir ļoti specifisks un ir savādāks nekā citi sadarbības nolīgumi, un te vajadzēs arī papildus līdzekļus. Tad mums būs jāatrod līdzekļi, lai palīdzētu valstīm veidot labāk, uzlabot drošību to kodoldarbībai, jeb atomu reaktoru darbībai, jo tas ir mūsu pašu interesēs ja ir kāds negadījums, avārija, piemēram, Japānā, tas tieši ietekmē arī Eiropas Savienību. Tanokungs, jūs runājāt par Āfrikas rāgu un cīņu pret uh, pirātismu. Nu, garā ziņā te mums ir precīzs instruments, kas ir spēkā un tas paliek spēkā, un arī komisija ir ierosinājusi budžeta iestādē to saglabāt. Tātad te nav nekāda veida pārklāšanās, jeb tāda iejaukšanās uh, nesaskaņotā veidā. Nē, tas viss ir papildinoši, saskaņotā veidā. Vienlaikus to pavarot iespēju izvērst visās pasaules valstīs. Tālāk jūs sacījāt, vai tas nav politisks instruments? Un nu, tādā ziņā tas nav politisks instruments kā attīstības sadarbības instruments, bet gan mūsu Eiropas Savienības interešu aizstāvības instruments un reizē stratēģijas īstenošanas instruments. Manuprāt, tas bija arī pats referents, kas atsaucās Eiropas 2020 stratēģiju. Nu skaidri, jā, šis instruments arī dod savu ieguldījumu Eiropas saimnības politikas aizstāvībai. Pārstāvis no Eiropas investīciju bankas. Paldies! Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi izmantot šo instrumentu saskaņot un redzēt to kā papildinājumu arī citiem Eiropas Savienības instrumentiem. Un ar šo instrumentu mēs varbūt nonākam, panākam šādu labāku ietekmi, arī izmantojot šo sviru mehānismu, jo, protams, šeit mēs runājam par ļoti ierobežotiem līdzekļiem septiņu gadu periodam. Bet vienlaiks tas kalpo kā papildinājums un tāds sviru efekts, o, nodrošinot politiku īstenošanu, programmu īstenošanu, pies, e, piešķirot gan grantus, gan arī aizdevumus. Bet iespējams, ka šie granti nav vis tikai Eiropas Savienības granti, bet gan arī tas, ko viņi valstis pašas piesaista. Piemēram, izmantojot uh, publisko privāto iespējas. Un turklāt mēs neizmantojam, kā Eiropas investīciju banka, mēs neizmantojam nodokļu maksātāju naudu, bet gan piesaistam naudu no privātajiem kapitāla fondiem. Un pagājušā gada laikā tas bija piemēram 6 miljārdi, kas ir pieaugums par 40 līdz 50 procentiem. Tie ir tie privāti investori, kas iesaistās šajos investīcijās. Un redziet, galu galā 90% no mūsu darbības tieši ir vērstas Eiropas Savienības dalībvalstīm. Un īpaši apzinoties šī brīža krīzes situāciju. Tā ka jā, ir ļoti svarīgi arī iesaistīties plašākā sadarbībā ar Eiropas Savienības trešajiem partneriem, trešām valstīm, strateģiskajiem partneriem, un reiz arī domāt par šo investīciju strateģisko finansējumu. Paldies! Dānijas prezentūras pārstāvis. Paldies! Es vēlējos pateikt vēl dažus īsus komentārus. tie, ko kolēģi arī teica, un arī deputāti, uz ko reaģēja, tad mēs dzirdam viens un tās pašas bāžas, kas izskan arī jau ne tikai šeit parlamentā, bet arī padomes darba grupās. Un mēs varam jau arī teikt, ka tas nekas nav tādā ziņā īpašs, un mēs saprotam šīs bāžas. Un mums ir jāskatās, kā mēs arī varam atrast šos kopsaucējus, lai atbildētu uz šīm bažām. Bet es kādā ziņā vēlos te uzsvērt vienu jautājumu viens no partnerības instrumentiem. Mēs to esam arī, arī izdiskutējuši. Katrā ziņā, tā kā mums ir 6-7 instrumenti, mums šobrīd ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinām, ka šī nauda nekādā ziņā nav pazaudēta. Ka nav tā, ka no četrām iestādēm no četrām pusēm instrumentiem tiek virzīt naudu uz vienu un to pašu lietu un gal galā kaut kur kaut kas pazūd. Tātad mums jānodrošina šī saskaņotība un papildināšanas efekts ar visiem iespējamiem instrumentiem. Tātad es vēlreiz to kādā ziņā uzsveru un es domāju, ka tas ir absolūti svarīgi un tas arī būtu jāizteno. To arī visu laiku akcentējuši padomas darba grupas. Es zinu, ka parlaments izstrādā arī savus grozījumus Padomas gala pozīcija būs zinām jūnija beigās, tā kā esam jau tuvu fāzē, eh, gala fāzē. Priekšsēdētājs Broks ir atgriezies. Es vēlos pateikties viņam par šo man doto iespēju stundas garumā arī vadīt mm, sanāksmi. Um, paldies visiem par viedokļu apmaiņu. Tālāk seko jautājums par Alžīriju, bet tas ir aizslēgtām durvīm un līdz to visus aicinu atstāt zāli, izņemot deputāts. Un tātad viss, kas no deputāta aicinu jūs iziet no zāles.